Panamai šajās kopīgajās debatēs par kakao nozari, un rīt mēs balsosim par šo rezolūciju. Un tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Padomas un komisijas paziņojumi. Risinājumi diabēta izplatības problēmai Eiropas Savienībā. Un šo diskusiju ievadīs Vanemēna kungs un Piebalga kungs, tātad padome un komisija. Vārds padomas pārstāvim. Honorable... Priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, komisāri. Es esmu pateicīgs Eiropas parlamentam par to, ka tas eh, organizēja šīs debates un pievērs uzmanību šim svarīgam jautājumam. Šodien, jo īpaši vēlos pateikties mm, priekšsēdētāju vietniekiem, Sārai Latvardai, Šaglan Mūsai, Sārai Paselu, Marisai Matijas par viņu vadību. Un pateicos arī Eiropas parlamenta deputāta darba grupas pārstāvjiem, kas strādā pie debata jautājumiem, tie ir sagatavojuši šo rezolūciju. Viņi nepārtraukt strādā pie uh, informētības uh, palielināšanas Eiropas Savienībā par šo jautājumu. Eiropā hroniskas slimības ir milzīgs izaicinājums pacientiem un viņu ģimenes locekļiem un vispār sabiedrībai kā tādai. Līdz ar to jāizveido jauna koordināta pieeja, padziļināta sadarbība. Lielākais izaicinājums šādā kontekstā ir saistīts ar to, ka mēs dzīvojam ilgāk un mēs nedzīvojam pietiekoši veselīgu dzīvesveidu. Tas nozīmē to, ka arvien vairāk eiropiešu cieš no diabēta un citām kroniskām slimībām. Un sekas no tā ir acīm redzamas arvien lielāks spiediens uz mūsu veselības aprūpas sistēmām un tādas situācijas, kad jauni cilvēki eh, sāk savu darba dzīvi un arvien vairāk viņam jāmaksā par eh, šādām izmaksām. Un diabēts ir viens no lielākajiem iemesliem kroniskiem slimībām. Pat labam apmēram 30 miljoniem cilvēkiem Eiropas Savienībā ir diabēts. Sagaidāms, ka šis skaitlis 2030. gadam pieaugs par līdz 40 miljoniem. Apmēram 10% no Eiropas Savienības dalībvalstu veselības aprūpas budžeta ir tieši veltīts diabēta apkarošanai. Tas ir 80 miljārda eiro, un šajā summā pat nav iekļautas izmaksas, kas ir saistīts ar diabētu saistīto slimību ārsteišanu. Pat labam diabēts nav ārstējama slimība, un tas nav novēršams. Pašreizējās terapijas nepieliek punktu šī, šai veselībai, šai slimībai. Un līdz ar to arī eh, ilgtermiņā komplikācijas tikai palielinās. Līdz ar to <clears throat> diabēts novēršams tikai preventīvi, agrīni to um, diagnosticējot un attiecīgi vadot uh, un izglītojot sabiedrību. Prevencija var būt ļoti efektīva. Saskaņā ar Pasaules veselības organizāciju otrā tipa diabēts, kas ir 85 līdz 95% no visiem diabēta gadījumiem, ir novēršams, mainot uh, veselīgi, mainot dzīves stilu, cilvēkiem ievērojot veselīgāku diētu un nodarbojoties ar sportu. Kas darāms ir Eiropas Savienībā, lai stātos pretī šim izaicinājumam? Veselības jautājumi ir dalībvalstu ziņā. Eiropas Savienībā šai ziņā ir tikai ierobežotas kompetences. Tomēr tas nekādā ziņā nenozīmē, ka mēs paliekam pasīvi. 2010. gada decembrī padome uh, sāk pārdomu procesu par hroniskām slimībām. Padome aicināja dalībvalsts un komisijas identificēt iespējas, kas pastāv, lai uzlabotu atbildi, atbildes sniegšanu hronisku slimību gadījumā un veicinātu sadarbības ar dalībvalstīm. Šis process tika īstenots ciešā sadarbībā ar iesaistītiem interesētām pusēm un tas vainagosies ar pārdomu dokumentu. Darbs turpinās, tas tiek vadīts augstākā līmenī ar attiecīgajām padomas iestādēm. Rezultāti gaidām 2013. gadā beigās. Dānijas prezidentūra pilnīgi atbalsta šo procesu un tā izmantos savu prezidentūrai atvēlēto laiku, lai panāktu pēc iespējas lielāku progresu šai ziņā. Kroniskās slimības ir viena no Dānijas prezidentūras prioritātēm veselības jomā. Eh, Horsenā šī gada aprīlī notiks eh, neoficiāla sanāksme un šis jautājums tiks iekļauts darba kārtībā. Tiks runāts arī par pacientu stiprināšanu. Pacientu stiprināšana ir arī temats konferencei, kas notiks Dānijas prezidentūras vadībā 11. un 12. Kopenhāgenā. Es esmu priecīgs par to, ka Eiropas diabēta vadības fórums norisināsies Kopenhāgenē 25. un 26. aprilī. Šis fórums uh, uh, sapulcinās Dānijas prezidentūras un uh, Dānijas veselības ministrijas pārstāvis un uh, to vadīs organizācija, ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija un Dānijas diabēta asociācija. Te būs iekļaut ne tikai daudzas iesaistītās interesētās puses, bet arī ar veselību saistītās nevalstiskās organizācijas. Priekšstādākums deputāti tiek īstenoti centieni, lai risinātu ar hroniskiem slimībām, tā skaitā diabēta iekļautās problēmas padomas darbs eh, sniedz savu ieguldījumu šajos centienos, taču vēl vairāk būtu darāms un ir jādara. Mūsu diskusija šo pēcpusdienu un rezolūcija, par kur jūs balsoties rīt, sniegs ieguldījumu veicinot iedzīvotāju informētību par šo jautājumu. Tāpēc ceru dzirdēt jūsu komentārus un pastāstīšu par tiem atkal padomē. Paldies! Dank. Jā, sirsnīgs Paldies padomas priekšsēdētājiem un tagad vārds piebalkungam. Priekšsēdētāja kungs, eh, ministri, deputāti, pateicos deputātam par, pateicos parlamentam par viņu vēlmi eh, palīdzēt diabēt slimniekiem. Komisija atbalsta. atbalsta šos centienus. Diabēts ir uh, ciešanu cēlons pār pa 32 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Tāpēc Eiropas Savienība pilnīgi atbalsta jūsu aicinājumu, lai dalībvalsts izstrādātu stratēģijas, veicinot pareizu diētu un sportiskas aktivitātes, kā tas atainojas jūsu uh, rezolūcijā. Mēs zinām, ka ne viss diabēts ir novēršams, taču runājot par otrā tipa diabētu, mēs zinām, kas ir tā pamat cēloņi. Pārāk liels svars, eh, fizisko aktivitāšu trūkums, aptaukošanās eh, apjoms pēdējo 20 10 eh, gadu laikā ir dubultojies. Pār, pār par pusi no Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir aptaukošies vai arī tiem ir pārāk liels svars. Uh, Eh, daudz bērnu vecumā starp 6 un 9 gadiem jau ir eh, ar pārāk lielu svaru, un tas īpaši veicina otrā tipa diabēta attīstību. Tāpēc komisija eh, grib apkarot diabētu tieši cīnoties pret tā pamatcēloņiem. Tad, tā tad cīnoties par pareizu diētu un sportiskām aktivitātēm. Tieši šādā gaisotnē 2007. gadā Eiropas komisija izstrādāja stratēģiju par uh, die, diētu un sportiskajām aktivitātēm. Tā, lai atbalstītu šādā veidā dalībvalsts centienus apkarot diabētu. Tika veicināta pieredze apmaiņas ar dalībvalstīm, nodrošināt sadarbību. Tas iekļau arī pārtikas pārformulēts īpaši attiecībā uz pamat pārtikas avotiem. Otkārt tika mobilizētas iesaistītās puses, lai spērtu soļus attiecībās fizisko aktivitāti un e, diētu. Te arī tika iekļautas diabēta organizācijas. Šai ziņā komisija e, gaida arī rīcību no e, re, reklāmu izplatītājiem, no Uh, iesaistītajām pusēm nevalstiskām organizācijām. Sniegšu jums dažus paraugus. Pateicoties ES uh, pētījumu, uh, pētījumam tika piešķirt 340 miljonu eiro 6. 7 programmai. 2007. gadā divs, pār par 207 miljonu eiro tika veltīti tieši pētījumiem diabēta jomā. Tālāk mēs atbalstīsim ar diētu saistīto slimību pētniecību, veicinot veselīgu diētu, veselīgam dzīvi un veselīgu dzīves stilu un eh, tiek arī eh, izvērst koordinētas eh, darbības Eiropas Savienības līmenī starp dalībvalstīm. Eiropas komisija nodrošina dārziņus un augus miljoniem skolēniem ar šo uh, programmu, augļu nodrošinājumu programmu skolām. Komisijai arī ir uh, vadlīnijas fizisko aktivitāšu jomā un audiovizuālo pakalpojumu sniedzēju ziņā komisija mēģina samazināt spiedienu, ko izjūt bērni, uh, lai viņi lietot nevislīgu pārtiku. Komisija sniedz atbalstu dalību valstīm, kas mēģina novērst diabēte attīstīšanos. Un te ir arī centieni novērot uh, diabēta attīstību īpaši uh, uzmanība tiek pievier, pievērsta bērnu diabēta attīstībai. Komisija uh, veicina pētījumus, lai uh, izvērst preventīvas pasākumus un, un lai arī secinātu, kāda ir diabēta ieteikumi uz citām slimībām. Uh, Apvienot nāciju organizācijā bija samits par eh, nelipīgiem slimīgām, slimībām. Un te grib minēt, ka komisija jau ir sākus pārdomu procesu ar dalībvalstīm un iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu pievienoto vērtību Eiropas Savienības līmenī. Priekšsēdētāji, ministri, godātie deputāti, es ceru, ka jūs eh, saprotat komisijas apņemšanos risināt ar diabētu saistītās problēmas un atbalstīt dalību valstis to centienos apkarot diabētu. Eiropas komisija eh, rūpīgi pētīs jūsu rezolūciju un domās, kādas soļas spēram tālāk. Eiropas komisija piekrīt Eiropas parlamentam tai ziņā, ka diabēta ziņā ir jādara vairāk. Piemēram, ir jānovērš diabēta attīstība bērniem vai jauniešiem ir jāveicina, lai cilvēki nodarbotos ar sportu un jānodrošina labāks diagnosticēšanas iespējas, lai cilvēkiem mazinātos komplikācijas un riski saistībā ar šo slimību. Neskatoties to, Eiropas komisija uzskata, ka tā var piešķirt lielāku pievienoto vērtību, uh, apkopot informāciju par izaicinājumu, kas saistīta ar, ar uh, saikni, kas pastāv starp slimībām. Tā vietā, lai mēs katru slimību skatītu atsevišķi, mēs mēģinām skatīt vairākas runas kā slimības kopskatā. Tieši tāpēc Eiropas komisija iestājas par horizontālu, visaptverošu pieeju tā vietā, lai izvērstu atsevišķu stratēģijas katrai slimībai atsevišķi. Šai ziņā komisija ņem vērā, ka rezolūcija tiek aicināta Eiropas komisija izstrādāt atsevišķi Eiropas Savienības diabēta stratēģiju. Nobeigumā gribu jums apliecināt to, ka pievēršoties risku faktoram un atbalstot dalību valstis, komisija arī turpmāk darīs visu, kas ir tā spēkos, lai risinātu diabēta problēmu. Paldies! Tank. Sirsnīgs paldies, komisāra kungs! Un visus debašu dalībniekus vēlos brīdināt, ka pulkstens 20. mums ir jābeidz šī sanāksme, vai arī jāpārtrauc šī sanāksme, ja mums neizdodas pabeigt debates. Un tagad frakciju vārdā būs tilkuks. Grazie, Paldies, priekšsādātāji! Mēs esam priecīgi par to, ka mēs varam apspriest šo jautājumu tagad. Mēs esam strādājuši divus gadus, lai šīs diskusijas šeit notiktu un lai mēs varētu apspriest šo rezolūciju. Tā tad esmu ļoti gandarīts un lepns kopā ar citiem kolēģiem, kas strādāja pie šī temata. Ir miljoniem, 32 eh, miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāju, iedzīvotāju kurš skar diabēts šie ir mi miljoni cilvēki, cilvēki, kas cieši no diabēta, un 50% no cilvēkiem, kurus skar diabēts, kas ir diabētiķis, patiesībā neapzinās savu slimību. Es neesmu mācis, taču arī es zinu, ka šeit ir darīšana ar nopietnu problēmu. Un tāpēc Šodien mēs apspriežam šo tēmatu, šo diabēta problemātiku, jo miljoniem iedzīvotāju šī slimības skar, un tā ir lieliski iespēja mums strādāt kopā, lai rastu efektīvu risinājumu. Šo cilvēku labā. Daudzreiz ir sacīts, ka sloks vēl ar vienu ir pārāk lieks, lai, liels, lai varētu risināt šo problēmu. Taču es neuzskatu, ka tas ir pareizs arguments. Jo ja mēs varētu e, ierobežot diabētu, tad mēs ied, šodien tad mēs varētu ietaupīt izdevums par ārstēšanos vēlākā laikā. Tāpēc esmu priecīgs, ka Dānijas prezidentūrai tā ir viena no prioritātēm veselības jomā. Un tāpēc mēs aicinām komisiju nāk klajā ar diabēta apkarošanas stratēģiju un atbalstot nacionālās stratēģijas. Paldies! Paldies! Un nākamais šalde Moze kungs. Kundze. Jā, paldies. Vēlos pateikties ministra kungam un komisāra kungam. Jā, tās bija ļoti saistošas runas, un es priecājos, ka esam viensprātis, ka ir uh, tomēr jācīnās vairāk pret diabētu. Tātad mēs runājam par šiem 32 miljoniem iedzīvotāju, kas jau šobrīd slimo ar diabētu, un vēl tikpat daudz cilvēkiem 32 miljoniem cilvēku ir šīs diabeta priekšstadijas, tātad glikozi tolerances traucējumi. Un ir skaidrs, ka otrā tipa diabētu ir iespējams novērst. Tādēļ es ļoti priecājos, ka visi ir apņēmības pilni vairāk ko darīt. Protams, ir jācīnās pret cēloņiem, proti aptaukošanās, tur varētu vēl vairāk pētīt, kā piespiest iedzīvotājus dzīvot veselīgāk. Bet tajā pašā laikā arī Eiropas kopienā mēs noteikti varētu standartizēt datu iegūšanu runājot par dažādām hroniskām slimībām, lai redzētu, lai spētu izmērīt, kāds tad ir progress visām šīm politiskajām iniciatīvām. Vissvarīgākais, ko var paveikt dalību valstīs, ir aktualizēt nacionālos rīcības plānus cīņai pret diabētu. Un liels paldies par jūsu ieguldījumu! Paldies! Un nākamai vārds Latvārds kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs! diabēta bumba ar laika degli ir beigus tikšķēt un ir uzsprāgus. Esmu ļoti gandarīta, ka Dānijas prezidentūra un Eiropas parlaments, kur arī liela Dānijas ietekme, atbalsta pievēršanos šai konkrētajai problēmai. 10% no veselības izmaksām ir vērstu šīs slimības ārstēšana. Tas ir ļoti labs arguments. Pirmā tipa diabēta ārstēšana bērnu vidū ir ļoti svarīga. Otrā tipa diabēts bieži vien tiek diagnosticēts tikai pēc vairākiem gadiem, tad jau rodas dažādas komplikācijas, kā piemēram sirds slimības, aknu slimības un aklums. Tās ir ārkārtīgi dzīvesveidu graujošas un dārgas, dārgi ārstējums slimības. Kā komisārs pareiz teica, nevienmēr diabēts ir novēršanas, un es gribētu minēt šos desmit 15% pirmā tipa diabēta pacientu, arī mazi zīdainīši var slimot ar to. Horizontāla pieeja reizēm ignorē šo pirmo diabēta tipu. Uh, Mm, domāju, ka ir divi iemesli, kādēļ šis pirmā tipa diabetes netiek uzskatīts par ļoti steidzamu problēmu. Mm, šķiet, sabiedrība domā, ka šie cilvēki nemirst, viņiem jābūt tikai drusku piesardzīgākiem ar to, ko viņi ēd. Daži no viņiem nemirst uzreiz, bet mirst no ļoti sarežģītām blakus parādībām. Un otrkārt, kāpēc mēs nerunājam par šiem cilvēkiem? Tādēļ, ka mums ir aizspriedumi. Šķiet, ka tie ir slinki cilvēki, kas sasirgst ar dialetu. Komisija ir solījusi mēs pārdomātu par šiem jautājumiem. Es domāju, mums vajadzīgs kaut kas vairāk. Mums jāizdara spiediens, lai komisija izdarītu diabēta apkarošanas stratēģiju, eh, kas parādītos Eiropas Savienības padomas eh, stratēģijas veidā. Paldies! Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies! Un zaļo vārdā Brepols kundze. Er, um, paldies, priekšsādātāji! Pie 2011. gada 15. septembrī Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, gatavojoties ANO galotņu tikšanai pār netransmisīvajām infekcijas slimībām. Toreiz mēs apspriedām vajadzību uzlabot sadarbību ar attiecīgiem struktūrām dalību valstīs. 2010. gada oktobrī mēs organizējam tikšanos Eiropas parlamentā, kurā uzsākt uzaicinājām dažādus eh, sirdsslimību un diabēta uh, problēmu risinātāju grupas. Šajā sēdē arī tika pieminēts nepieci, pieminēt nepieciešamība veikt koordinētu darbību. Arī profilaktiskā darbība ir svarīga. Indikātori, kas ir mūsu rīcībā, vairumā ir plaši zinām, visi šie rādītāji plaši pazīstami Tas ir viens no faktoriem, kādēļ šodien nolēmām rakstīt atsevišķu rezolūciju tieši par diabētu. Citas netransmisīvās slimības, tādas kā vēzis, sirds slimība, elpošanas slimības, arī dzen varētu tikt skatīts līdzīgā veidā kā šī rezolūcija. Es balsošu par šo rezolūciju, uzskatu to par svarīgu. Paldies, un frakciju vārdā vēl pēdējā Matijas kundze. E, Paldies, priekšsēdētājs kungs. Kā jau tika teikts, ar diabētu Eiropā sirkst vairāk nekā 32 miljonu cilvēku. Tā jau izklausās pēc epidēmijas. Tādēļ es uzskatu, ka e, šī tēma ir pelnījusi atsevišķu rezolūciju. Ir tīpaši tādēļ, ka šī ir pirmā reize, kad Eiropas parlaments runā par šo tēmu. Rezolūcija ir tapusi kolektīva darba rezultātā, esam runājuši par dažādām hroniskām slimībām līdz šim un uzskatām, ka valstu iespējas iejaukties šajā te procesā ir ļoti svarīgs. 250 miljonu cilvēku mirst katru gadu no diabēta, tiek uh, amputēti vitāli svarīgi orgāni šiem cilvēkiem. Ir divas lietas, ko mēs varam darīt. Mēs varam teikt, tas nav tik nopietni, mēs varam dzīvot, ar, sadzīvot ar to, katra valdība vienkārši darīs to, ko tā spēj. Bet mēs varam arī teikt, ka Eiropas stratēģijas trūkums šajā jomā ir daļa no problēmas. Es domāju, ka mums ir ļoti daudz kas darāms. Ir jānodrošina agrīna diagnoze, eh, investīcija zinātnē, pētniecībā, tāpat arī koordinācija. Es domāju, ka šī rezolūcija ir ļoti labs sadarbības sākums. Paldies! Kolēģin. Paldies! Un tagad turpmākie runātāji. Mazai Kupoviču kungs, viena minūte. Hvala, gospod predsēdnik. Pozdrav... Paldies, priekšsēdētāji. Esmu priecīga, ka ir tapusi šī rezolūcija. Es eh, arī priecājos par to, ka Dānijas prezidentūra šo tēmu izvirzīs par prioritāru. Mana personiskā pieredze Slovenijas prezidentūras laikā uh, man ir mācījis sakojošo. Jūsu pieeja ir ļoti produktīva. Sabiedrības informētība par šo problēmu līdz ar to vairosies visā Eiropā. Runa nav tikai par šīs slimības ārstēšanu, bet arī par profilaktisko darbību. Ļoti svarīgi ir veicināt sabiedrībā izpratni par šo problēmu, zināšanas par to, ko viņi var darīt, lai nesaslimtu ar šo slimību, un arī ko viņi varētu darīt tad, ja šī diagnoze viņus ir skārus, kā viņiem ir jāmaina dzīvesveids. Tas nenozīmē tikai, ka viņiem ir jādzer tabletes, nē, viņiem ir jāmaina savs dzīvesveids pēc būtības Tā ir iespēja pilsoniskai sabiedrībai, kas ļoti aktīvi risina dažādus šos, jo, šis, šos jautājumus, uzņemties aktīvu lomu, veicinot sabiedrības izpratni par šo problēmu. Protams, pilsoniskā sabiedrība sadarbosies ar ekspertiem. Domāju, ka šeit mums ir iespēja radīt sinerģiju un ļoti labu sadarbību ar visiem tiem, kam ir zināšanas un kas ir atbildīgi šajā jomā. Paldies! Nu, Paldies! Un tagad Perelo Rodrīgas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Krīzes apstākļos un budžeta taupības eh, pasākumos, eh, pasākumu kontekstā, kas skar veselības aprūpas jomu, pētījumu fondi, tādi kā Prinča Filipa fonds Spānijā, ir būtiski svarīgi. Šāda pētījuma pieeja ļoti svarīga. Mums Eiropā nepieciešama vienot pieeja pētniecībai tādām slimībām kā diabēta padomē, ir jākoordinē pētījuma rezultāti, lai tie būtu efektīvi. Mums arī jāveicina tās programmas, jākoordinē labāk programmas, kas attiec uz eh, dzīvesveidu un uz eh, diētu, pareizu diētu reklamēšanu. Nu, veicināt eh, pētniecību var mums arī palīdzēt uzlabot Mm, dzīves kvalitāti mūsu iedzīvotājiem. Tādā veidā tie cilvēki, kas cieši no diabēta, protams, ir neaizsargāti, un mums, dalībvalstīm un padomēji, ir jāraugās, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu iedzīvotāju veselību un dzīves apstākļus. Paldies, un tagad vārds Morkunaitis kundzei. Viena minūte. Paldies, priekšsādātā. Šodien mēs runājam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 no diabēta, un uh, ik gadu ir uh, pār par 300 tūkstošiem uh, nāvis gadījumu diabēta ietekmē. Ja jums nav grūti, varbūt jūs varētu atkārtot jūs sacīto aicinu priekšsēdētājs, nebija pieejams tūkojums. Šiandieną diskutuojama svarbių klausimų. Jungtinių tautų. Šodien mēs runājam ļoti svarīgi jautājumu. ANO ģenerālā asambleja ir apliecinājusi to, ka uh, diabēts ir viena no četrām lielākajām neinfekcijas slimībām pasaulē. Tātad tā ir epidēmija. 32 miljoni Eiropas iedzīvotāji slimo ar diabētu. Tas ir 10% no es kopēja iedzīvotāju skaita, un vēl 32 miljoni iedzīvotāji ir riska grupā. Diabēts izraisa daudz zaudējumu ne tikai attiecībā uz veselības aprūpas sistēmām. Um, Diabēta diabēt, uh, slimība izraisa 10% patēriņu um, izdevumu veselības sistēmā. Galvenais ir prevencija. Tikai pusē dalībvalstu ir attiecīgu stratēģiju. Uh, diabēta apkarošanai, informējot sabiedrību par riska faktoriem saistībā ar diabētu. Mums nepieciešama koordinēt, koordinēta darbība. Tā iekļautu Um, veselības politiku, pētniecību, nevalstiskās organizācijas, sabiedrības informēšanas kampaņas. Tāpēc ate, pateicos referentam Busutila kungam, jo šī rezolūcija mums pavērs ceļu uz efektīvu cīņu pret šo slimību. Paldies visiem runātājiem. Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Jautājums, vai kāds vēlas izteikties? Die erste Wortmeldung ist. Ja. Ciburskas kundze. Zaborskas kundze. Ďakujem, pán predsedā. Pán... Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs. Rezolūcija pieprasa koordinēt politikas dalībvalstu starpā, taču šeit nav minēta uh, individuālā atbildība, taču mums nav pilnvaru uzspiež šo atbildību individuālai personai. Taču veselības aprūpas sistēmai arī būtu, manuprāt, jātaino, vai cilvēks ievēro veselīgu dzīvesveidu vai nē. Veselības aprūpe ir dalībvalstu pārziņā arī tas mums ir jāievēro, piemēram, Slovāk, Slovākijā. Uh, nevar rast finansējumu cīnoties pret šo slimību tikpat dāsni kā dažās bagātākās dalībvalstīs. Tāpēc svarīgi ir tieši izplatīt informāciju par diabētu. Mērķis. Paldies, Merkis kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministri, paldies, dāmas un kungi. Esmu priecīgi par to, ka šodien darba kārtībā ir iekļauts šis ļoti svarīgais temats. Ir svarīgi skatīt visu šo jautājumu. Ignorants gaismā, cik daudz cilvēku nezin par šo problēmu. Apmēram 25%, kas slimo ar diabētu, neapzinās, ka viņiem šī slimība ir. Un tas tikai norāda uz to, cik svarīgi mums ir pievērst uzmanību prevencijai. Ir daudz lietas, ko cilvēki var darīt paši mājās. Uh, Tā tad ir daudz vēl darāmā šai ziņā. Pat labana ir tādas ieviestas sistēmas, kur ir viedie telefoni, kas var inter, informēt diabētiķus. Vēl vairāk ir darāmā šai ziņā nākotnē. Piemēram, diabētiem varētu, eh, cilvēki varētu pārbaudīt paši, vai viņiem ir diabēts vai nē. Tātad tehnoloģija te var darīt daudz. Un tieši šajā ziņā Eiropas Savienībai digitālā uh, laikmatā būtu jāizvērš vienota stratēģija. Svarīgi, lai būtu lielāka pieeja šiem produktiem visās dalībvalstīs. Daudzās, daudzajādā ziņā vēl ar vienu, daudzās valstīs ir šķēršļi brīvai eh, medicīnas iekārtu apritei. Ja šādi šķēršļi nebūtu, tad mēs varētu eh, labāk atbalstīt diabētiķus. Paldies, Puzevi kungs! Kolēģi, ja mēs eh, paskatāmies uz skaitļiem attiecībā uz diabēta prevenciju, tad uh, diabēta otro tipu Eiropas Savienība, tad bez šaubām ir nepieciešami svarīgi centieni, lai cīnītos ar diabētu. Gribu īpaši uzsvērt prevenciju, jo prevencija izmaksā vismazāk. Taču, diemžēl, ja mēs runājam par diabēta, parasti uh, lielāku uzmanību tik pievērst tieši ārstēšanai, nevis prevencijai. Īpaši uzmanību būtu jāpievērš veselīgam dzīvesveidam, kas varētu novērst diabēta veidošanos. Runājot par 2020. gadu horizontu pētījuma programmu. Tā ir laba iespēja labāk koordinēt pētījums diabēta jomā un sniegt eh, finansējumu infrastruktūrai. Mums nepieciešama Eiropas stratēģija kas eh, ļautu uh, drīz uh, diagnosticēt šo slimību un atbalstīt pētījumus. Un tagad vārds Džordžijos. Aizsāk, Kirja Prēdre. Paldies, priekšstādātāji, saka Papa Nikolau kungs. Es varbūt nedaudz varētu runāt par diabētu bērniem. Es personīgi apsvērumu dēļ uh, šādu veidu diabētu labāk pazīstu. Mana uh, brāļa meita sešu mēnešu vecumā mm, izrādās slimo ar diabētu. Es um, tad gribēju zināt, ko vecāki darīja šai ziņā. Uh, tēvs sazinājās ar apdrošināšanas uzņēmumu, uh, apdrošināšanas kompāniju, sabiedrību, lai uh, nodrošinātu, ka var mērīt cukurlīmuni šim bērnam. Kad bērns devās uz valsts bērnu dārzu un tur. Uh, uh, uh, viņa gadījumam sekoja māsiņa, tad bija ļoti grūti pārliecināt šo māsiņu, lai viņa regulāri sekotu šī bērna veselībai. Tā tad vēl ar vienu uh, šai ziņā pastāv diskriminācija un uh, informācijas trūkums. Tātad mums ir ļoti daudz uzmanības jāpievērš tieši informēšanai, jo bērns ar diabētu uzaugs tieši tāpat kā visi citi bērni šāds bērns izveidos ģimeni un viņam būtu jāspēj dzīvot laimīgi kā visiem citiem bērniem. Paldies! Sirsnīgs paldies! Baško kungam vārds. Eh, paldies, priekšsādātāji! Diabēta izplatīšanās ir liela civilizētās sabiedrības problēma Un tas vairs nav ignorējams. Otrā tipa diabēts ir 9, 19% visu slimību izraisītājs. Un to izraisa šo tipu diabēta, izraisa pārāk maza mm, fiziskā aktivitāte. Agrāk šo slimību raksturoja, šī slimība raksturoja vecā gada, gada, gada gājuma iedzīvotājs tagad, tas skar arī jauniešus. Uh, Un e, šī slimība padara pacientu dzīvi arvien grūtāku. Un te mums būtu jāpievērš uzmanība. Prevencija, e, jāvairojot e, fiziskās aktivitātes un mazinot neveselīgu pārtiks produktu patēriņu. Te ir attiecī, attieksme jābūt līdzīgai kādai kāda mums bija attiecībā pret uh, smēķētājiem vai uh, alkoholismu lietošanu. Mums būtu jāstimulē sporta aktivitātes iedzīvotāju vidū. Es domāju, ir daudz iespēju mazināt uh, eh, eh, diētu, uh, eh, mazināt nelabvēlīgo produktu patēriņu, bet komisija te būtu vairāk darāmā. Paldies! Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra ir beigusies. Tā beigsies ar Mikolašika kunga uzrunu. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Diabēts ar vien biežāk ir novērams Eiropas Savienības valstīs, un tas skar 35 eh, miljonu es iedzīvotāju dzīves, un tas ir apmēram 10% no es kopēja iedzīvotāju skaita. Diabēts arī ir iemesls, eh, kāpēc Eiropas Savienībā mirst 325 eh, tūkstoši cilvēki gadu. Un uh, uh, dzīves ilgums uh, otrā tipa diabēta gadījumā samazinās par 5 līdz 10 gadiem, un pirmā tipa diabēta gadījumā līdz 20 gadiem. Un arī ar diabētu slimojošo skaits gaidāms palielināsies par 16% 2030. gadā un 18,5% dalībvalstu veselības budžeta tiek veltīts tieši diabēta ārstēšanai un aprūpei. Kaut arī veselības aprūpe ir katras dalībvalsts pārziņā, katrai dalībvalstī vajadzētu būt sava uh, darbības plāna, mums būtu jāveicina veselīgs dzīvesveids. Paldies! Paldies! Un tagad vārds komisijas un padomjas pārstāvjiem. Nobeiguma komentāriem. Vārds komisāram Piebalkungam. Jā, priekšsēdētāja kungs, domāju, ka Papa Nikolao kungs un Lotfordas kundze ļoti labi un pareizi un vietā pieminēja pirmā tipa diabētu arī. Es domāju, ka svarīgākais visos gadījumos ir agrīna diagnostika, lai varētu pēc iespējas ātrāk sākt ārstēšanu. Šis jautājums par diagnosticēšanu, to pieminēja arī Papa Nikolao kungs. Protams, ir svarīgi arī apmācīt ārstniecības personālu, kā pareizi diagnosticēt šo slimību ļoti efektīvā veidā visā Eiropas Savienībā. Runājot par otrā tipa diabētu, tad, protams, šī stratēģija, ņemot katru slimību atsevišķi, tas varbūt nav īpaši pareizi, bet komisija ir arī daudz citas stratēģijas tieši par aptaukošanos, par veselīgu ēšanu un tam līdzīgi. Tādēļ es uzskatu, ka arī atsevišķa stratēģija diabētam ir nozīmīga, un komisija noteikti dos savu ieguldījumu cīnoties pret šo slimību. Paldies komisāru kungam! Eine Wortmeldung par reglamentu, Latvārds kundze. Jā, paldies priekšsēdētā. Es vēlējos komisāram teikt, ka varbūt viņš pārprata Papa Nikolau kungu, jo viņš runāja par pirmā tipa diabētu. Proti, tam nav nekāda sakara ar vispārīgiem jautājumiem par hroniskajām slimībām. Jautājums ir par to, vai skolās ir aprūkojums, lai bērns varētu mācīties šajā parastajā skolā. Proti, visas šīs iekārtas, lai varētu mērīt cukura līmeni un tā tālāk un tā joprojām. Es uzskatu, ka tieši bērnu vajadzības un pirmā tipa diabēta pacientu vajadzības nav ņemts vērā. Komisāra kungs, vai jūs vēlaties atbildēt? Jā. Jā. Es sapratu, ka tas ir pirmā tipa diabēts, bet kopumā ir nepieciešams vienkārši palielināt informētības līmeni. Bet es pieņemu zināšanai jūs teikto. Priekšsēdētājs saka, ja vēl ir kādas šaubas, tad jūs varat turpināt diskusiju divatā. Un tagad vārds Vāmena kungam padomas vārdā. Herr Formann, ærede medlemmer af Europaparlamentet, herr kommissær. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, komisāra kungs gribētu jums visiem ļoti pateikties par šīm lieliskajām debatēm par tik svarīgu tēmu. Nav šaubu, ka mums jāpievērš uzmanība gan diabētam, gan citām hroniskām slimībām. Dalību valstīs, komisijā un arī Eiropas parlamentā par to ir jārunā. Es gribētu pateikties runātājiem. par tiem, kas piedalījās šajās debatēs. Paldies, ka jūs atzināt tos centienus un to ieguldījumu, ko šajā jomā ir veikusi Dānijas prezidentūra. Polija, Dānija un Kipra, trīs sekojušās prezidentūras, ir pievērsušās šai sarežģītajai problēmai. Dānijas prezidentūras laikā vēlējāmies īpaši runāt par hroniskām slimībām un jo īpaši par diabētu. Mana klātbūtne šeit, šajās debatēs, nozīmē, ka es pārstāvu Dānijas valdību, un tas arī nozīmē, ka mēs uzskatām šo tēmu par svarīgu. Tādēļ es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par to, ka jūs iesaistāties šajā kopīgajā eh, risinājuma meklēšanā, jo runa ir par slimību, kas skar ļoti plašu sabiedrības daļu. Kopā ar komisiju, parlamentu un dalību valstīm mēs varam radīt labākas kvalitātes dzīvi tiem cilvēkiem, kāsts slirkst ar diabētu. Tāpat kopīgiem spēkiem mēs varam novērst to, lai miljoni citu eiropiešu un viņu ģimeņu ciestu no šīs postošās slimības. Un tādēļ šīs debats bija īpaši svarīgas. Ar šīm debatēm problēma netiek atrisināta, tā risinājums turpināsies. Es varu solīt, ka Dānijas prezidentūra visā tās laikā un sadarbībā arī ar nākamajām prezidentūrām darīs visu, kas ir tās spēkos, lai šī svarīgā tēma paliktu darba kārtībā. Gribētu novēlēt Eiropas parlamentam veiksmi tā centienos šajā jomā, tāpat arī veiksmi Eiropas komisijai un dalību valstīm diabēta apkarošanā. Es ar prieku gaidu, kad mēs atrisināsim šo problēmu, tā lai atvieglotu dzīvi miljoniem eiropiešu. Jā, paldies! Vēlos pateikties visiem, kas piedalījās šajās debatēs, un nobeigumā informēšu jūs, ka četri rezolūcija priekšlikumi par šo tēmu ir tikuši iesniegti, kopīgās debatas ir pabeigtas, un rīt trešdien 12. būs balsojums par šīm rezolūcijām. Un tagad es pārtraucu sanāksmi līdz pulkstens 21. Paldies!